Good morning! Labrīt, kolēģi! Labrīt, kolēģi! Sāksim darbu. Mums ir patiešām ļoti daudz darāmā. A very short time frame for um, an interesting. Ir patiešām ļoti maz laika. Mums ir jāizskata jau pirmais darba kārtības punkts, un tāpēc es nekavējoties eh, gribētu sākt darbu jo es redzu, ka visi tie deputāti, kuriem ir jābūt klāt uz pirmā darba kārtības punktu, ir jau ieradušies. Es gribētu pastāstīt, kāds ir valodu režīms šodienas sanāksmē. Mums nav dāņu, maltiešu, horvātu un gēlu valodas tulkojuma. Mums ir jāapstiprina arī koordinātoru rekomendācijas par referentu nozīmēšanu, tātad korālu kundze no FDD ir nozīmēta par referentī automātu automātiskai datu um, reģistrācijai par transporta līdzekļiem. Vai uh, kolēģi var apstiprināt koordinātoru rekomendācijas? Neredzu, ka kāds iebilstu. Pēc tam par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Man ir ziņas par trīs dosjē. Pirmkārtām deleģētā regulē 13. decembra 2017. gads. Tas attiecas uz Šrilankas. Uh, Um, Trinadas un Tobago un Tunisijas uh, iekļaušanu pirmajā punktā pielikumā. Pēc tam, kad ir um, jau pārsniegts pārbaudas termiņš, un tāpat ir trīs ekon un lība kolēģi iesnieguši attiecīgus pieteikumus, tika uzsākta rakstiska procedūra, tas notika 12. janvārī, un um, Lībe un ekon uh, koordinātori vienojās eh, strādāt tikai angliski. Termiņš grozījumie tika nodīmēts 20, eh, uz 23. janvāri pulkstens pieciem. Kopīga ekonomība sanāksme notiks 29. Eh, janvārī no 6.30 līdz 8. Un ir arī iespējams balsojums par iebildumiem bet mēs esam ieplānojuši nobalsot šajā sanāksmē, lai mēs varētu februāra plenārsēdē jau par to balsot. 16. janvārī Eiropas parlaments saņēma eh, komisijas eh, īstenošanas regulu, kur ir noteikti noteikumi par uh, 11.48 regulas um, dažādiem elementiem, kas ir jāņem vērā digitālo pakāpojumu sniedzējiem, lai samazinātu riskus tīkliem un informācijas sistēmām. Pamatakts attiecībā uz uh, tīkla drošību un informācijas sistēmām Eiropas Savienībā, un tāpat arī man ir vēl viens paziņojums par uh, 16. janvāri, kad Eiropas parlaments saņēma komisijas īstenošanas lēmumu, kur tiek noteikts saraksts ar dokumentiem, ko pieteicējiem ir jāiesniedz uh, Austrālijas, Bangladešas, Taizmas un Zambijas uh, vīzu saņemšanai. Tāpat arī um, pa, tika paziņots par šiem īstenošanas aktiem visiem lībe deputātiem ar mūsu apkārtrakstu. Mums ir arī paredzēts elektronisks balsojums šodien, pulkstens 11. Lūdzu, pārliecinieties, ka jums būs līdzi jūsu elektroniskās balsošanas kartes. Ja nav nekādu iebildumu attiecībā uz protokolu, tad uzskatīsim, ka 6 novembrā un 8. decembrā sanāksmes protokoli ir apstiprināti un varam pāriet uzreiz pie pirmā darba kārtības punkta. Uzklausīsim um, delegācijas ziņojuma projektu. Te ir runa par Libe ad hoc delegāciju uz Maltu. Un uh, šī, šis brauciens notika novembrī un decembrī 2017. gadā. Es uh, vēlētos arī sveikt pana komitejas deputātus, kas piedalīsies, tāpat arī es sveicu uh, Maltas tieslietu ministru, kuram ir jāpiedalās šajās debatēs. Tikko arī uzzināju, ka ka Akaronas kundzes eh, dēli ir eh, mūsu sanāksmē. Es, eh, protams, viņiem paužu uh, savu līdzjūtību un paldies, ka ieradāties uz Lība komitejas sanāksmi. Tagad ķersimies klāt darbām. Kā jūs zinat, šo misiju organizēja pēc koordinātoru lēmuma un arī pēc uh, priekšādātāja konferences lūguma. Priekšādātāja konference nolēma, ka ir jānosūta astoņu deputātu ad hoc delegācija, kurā piedalītos pa vienam deputātam no katras politiskās grupas, un tāpat arī bija jāiesaista deputāti no Libi komitejas un Pana komitejas. Uzreiz došu vārdu Anai Gomešai, jo viņa vadīja šo delegāciju. Viņa mums prezentēs eh, šīs delegācijas galvenos konstatējumus, tā kā mums ir ļoti maz laika. Uh, Komešas kundzei lūkšu neizteikties ilgāk par desmit minūtēm. Pēc tam runās arī koordinātori un pārējie deputāti. Katram būs atvēlētas divas minūtes. Izturēšos ļoti strikti attiecībā uz šo stāšanās laiku. Komešas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es arī vēlētos sveikt mūsu vidū ministru. Mēs eh, vēlamies turpināt darbu ar varas iestādēm un visām iesaistītajām pusēm Maltā, lai noskaidrotu visu, kas ir noskaidrojams. Visi, kas iepazīsies ar eh, šo ziņojumu, noteikti eh, to sapratīs. Ziņojums ir visnotaļ mm, aprakstošas dabas, tas ļoti labi attaino, kas notika braucienā. Es vēlētos arī sveikt mūsu vidū Dāfnes Agarunas Galicijas eh, trīs dēlus. Un, protams, es arī pievienojos jums, eh, paužot līdzjūtības apliecinājumus ģimenei. Tātad eh, ziņojums ļoti labi apraksta situāciju. Mēs šeit iekļājam to, kas mums smeltā tika stāstīts. Protams, ka deputāti bija sagatavojušies, viņi uzdeva jautājumus un saņēma arī atbildes. Ļoti būtiski ir tas, ka šis ziņojums iekļauj arī otro daļu, kurā ir iekļautī konstatējumi un secinājumi, un tāpat arī mēs izdarām šeit rekomendācijas. Mēs iekļaujam rekomendācijas Maltsurs iestādēm un arī Eiropas iestādēm. Situācija Maltā neatiecas tikai uz Maltu, tā attiecas arī uz visu Eiropas Savienību. Un tā mūs visus ietekmē, jo tā var mm, radīt sekas mm, pret korupcijas, mm, naudas atmaskāšanas, izkāšanas un citās jomās. Es domāju, ka tas skar arī mūsu visu drošību. Pašlaik es domāju, ka būtu daudz liederīgāk vienkārši izklāstīt faktus. Faktus, kas mm, mums kļuva zināmi pēc eh, kontaktēšanās ar iesaistītajām pusēm Maltā. Ir eh, divi cilvēki, kas parādās eh, Panamas dokumentos, un tāpat arī mm, tie tika iekļauti ziņojumos, kur ir saraksti ar politiski viegli ietekmējumām personām, tātad par politiski svarīgām personām. Un šeit, protams, ir runa par valdības locekļiem, un šie divi cilvēki tiek uzskatīti par korumpētiem cilvēkiem. Ir arī dažādi citi dokumenti, kas pierāda viņu saistību ar korupciju, un, diemžēl, policija nekādā veidā nerīkojās. Policija un ģenerālprokurors nereaģēja uz eh, ziņojumiem. There are nevertheless five ongoing neskatoties uz to, ka tie ir publiski. Ir arī uzsākta tiesu izmeklēšana. Tātad, ja parādīsies kaut kādi elementi, tad, protams, kā policijai būs jāsāk rīkoties. Šajās piecās izmeklēšanās viena no tām tiek bloķēta. To dara valdība, un, protams, ka iniciators ir opozīcijas vadītājs. Un šeit ir runa par mm, šiem mm, politiski uh, ietekmējumiem cilvēkiem, tātad, eh, kuri parādījās gan pana dokumentos, gan arī. That... Gan arī finanšu izmeklēšanas ziņojumos. Dāfinē Karona Galisija tika nogalināta. Viņa bija blogere, žurnāliste, kas eh, runāja par korupciju un kas jo īpaši rakstīja arī par šiem cilvēkiem, kas tika pieminēti Panamas skandālā. Divas dienas pēc mūsu aizbraukšanas no Maltas aizdomās eh, turētie par eh, slepkavību tika atrasti, viņi tika arestēti, un visticamāk viņi arī tiks tiesāti. Cerams, ka viņi mums ļaus noskaidrot, kas pasūtīja šo slepkavību. Protams, ka eh, noziedzīgās pasaules pārstāvji bija atbildīgi par eh, spridzekļiem, ir jautājums, kas eh, pasūtīja šo spridzekļu ievietošanu. Patiešām ir žēl, ka ģimeņu uh, locekļi nav informēti, tāpat arī viņi nezināja, kādi materiāli ir atrasti, un arī daži aspekti attiecībā uz saziņu starp ģimeni un izmeklētājiem bija ļoti sarežģīti. Tāpat arī jāatcerās, ka Džons Dalī, bijušais Maltas komisārs, kuram nācās atkāpties, jo viņš tika apsūdzēts ļoti nopietnos eh, kukuļdošanas un korupcijas gadījumos, neskatoties uz to, ka viņš eh, bija arī galvenā izmeklējāmā persona ļoti smagā Olafa lietā, uh, Neskatoties uz dažādiem ziņojumiem, ar viņu pilnīgi nekas nenotika, viņš netika apsūdzēts, viņš pat kļuva par premjera padomnieku. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs bieži vien dzirdam dažādas interpretācijas par to, ka Maltā ir uh, politiski strīdi, notiek ķīvēšanās starp divām galvenajām partijām, bet Te ir runa par eh, cilvēku, kas eh, bija daļa no Nacionālistu partijas, un pēc tam viņš kļuva par padomnieku premjeram, kas nāca no otras partijas. Nu, tieši tāpēc arī nekādas rīcības nebija. Un šī saistība ir ārkārtīgi svarīga, un tā, diemžēl, nekad nav izmeklēta. Ferijs ir galvenais eh, ziņas niedzējs, un mēs ar viņu tikāmies. Viņš ir arī finanšu izmeklētājs, viņš ir arī bijušais policijas izmeklētājs. Viņš tika atlaists no darba. E, ziņa nesēja status pastāv, pateicoties pašreizējai valdībai Maltā, taču ir pagājuši divi mēneši, un neskatoties uz e, mūsu darbu ar ministru, un neskatoties uz to, ka mēs aicinājām nodrošināt aizsardzību ģimenei, uh, viņam vēl ar vienu nav piešķirts eh, ziņasniedzēja status, un viņam ir likts atdot visu informāciju valdībai. Tātad, neskatoties uz to, ka tiek pārdotas pases, tiek, tad valdība ir paredzējusi individuālo investīciju programmu, ir arī pierādījumi, ka uzņēmumi ir ļoti korumpēti, uh, mm, ir eh, dažādi uzņēmumi, kas eh, parādās arī Panamas dokumentu skandālā. Mēs eh, lūdzām arī sarakstu ar šiem cilvēkiem. Tad, tad šiem cilvēkiem bieži vien tiek piešķirta pilsonība, viņi tiek naturalizēti, bet tas publiski nekad netiek izziņots. Mēs eh, lūdzām šo sarakstu, bet diemžēl to nesaņēmām. Vēl kāds fakts. Pastāv ļoti sarešķīts attiecības starp Pilates banku, kas arī parādās izmeklēšanā, un eh, Azerbaidžānas politiķiem. Vakar mēs eh, saņēmām paziņojumus no Pilates banka. Man nav bijusi iespēja ar tiem vēl detalizēt iepazīties. Esmu pārliecināta, ka delegācijas eh, dalībnieki noteikti šos dokumentus analizēs, taču pastāv šī saistība. Uzņēmējdarbības modelis šajā bankā nav ilgtspējīgs. Tas ir fakts, un tas ir uztraucošs fakts, un val Maltas valdībai par to vajadzētu padomāt. Vēl kāds fakts. Naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīva numur 4, kuru vajadzēja īstenot visās dalībvalstīs jau pagājušā gada jūnijā, vēl ar vienu Maltā netiek piemērota. Es varētu atsaukties arī uz daudziem citiem faktiem, ir dažādi apmelošanas gadījumi, lietas citās valstīs, kur tiek runāts par to, ka malta žurnālisti tiek apklusināti, bet es labprātāk atbildētu uz jautājumiem, un tāpat arī es domāju, ka mēs varētu uzdot jautājumus ministram, kurš pie mums ir ieradies. Es eh, arī vēlētos uzdot viņam jautājumus, un eh, šie jautājumi saistās ar eh, man saskaitītiem faktiem. Cerams, ka viņš varēs sniegt atbildes. Tagad vēlos uzdot vienu jautājumu. Dāfnē Karēna Galīcija publicēja vairākus ēpastus pagājušā gada 31. maijā, un šajos ēpastos um, parādījās, ka ministrs, eh, premjers un arī citi valdības locekļi kopā ar eh, uzņēmumu, kas ehm, nodarbojas ar pasu pārdošanas programmu, finansiāli um, apdraudēja, tad draudēja ar eh, tiesas prāvām Lielbritānijas tiesās. Uh, Eh, šai žurnālistei. Patiešām dīvaini, ka pastāv šāda konspirācija starp varas iestādēm un uzņēmumu, un kā viņi kopā mēģina izteikt draudu žurnālistei, blogerei. Kāpēc kaut kas tāds varēja notikt? Tas ir mans jautājums ministram. Protams, ir arī daudz ļoti, cit, da, ļoti daudz citu jautājumu, bet mm, desmit minūšu laikā, diemžēl, es eh, nevarēšu tos visus uzdot. Paldies, Komešas kundze! Tagad man ir eh, patiešām neiespējams uzdevums. Mums ir atvēlēta viena stunda. Mm, šam, šim tematam mūsu šīsdienas sanāksmē mums ir ļoti daudz runātāju. Vispirms izteiksies koordinātori no Lībe un eh, Pāna eh, puses, tātad Lībe un Pāna koordinātori, un pēc tam dosim vārdu braucienu dalībniekiem, un tad varēs izteikties citi komitejas deputāti. Es patiešām gribētu aicināt jūs nerunāt ilgāk par divām minūtēm, jo savādāk mums nebūs laika pat deputātiem. Mecalas kundze pirmā. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos vispirms pateikties delegācijai par ļoti labi paveikto darbu. Liels paldies par to, ka strādājāt tik grūtos apstākļos. Uh, Es vēlētos norādīt, ka šī ziņojuma atklātās eh, šausmas, mm, diemžēl, neatiecas uz pilnīgi visiem Maltas iedzīvotājiem, taču tas ļoti labi pierāda, ka izmaiņas ir vajadzīgas. Mēs tikāmies eh, ar ministriem, pilsonisko sabiedrību, ziņotājiem, policiju, un eh, mēs ieguvām ar ļoti, arī ļoti labu mm, ainu par to, kas notiek Maltā. Mēs, protams, jau zinājām, ka policija ir atteikusies izmeklēt vai tiesāt dažādus korupcijas gadījumus, kur ir iesaistīti politiķi un dīvainas bankas. Tāpat arī mums ir skaidrs, ka žurnālistiem ir tiesības rakstīt, neapdraudot savu dzīvību. Šai nesodāmībai ir jābeidzas, un tas ir pašsaprotami. Mūsu premjers vienkārši pasmīkņāja par mūsu delegāciju. Šonadēļ viņš eh, dodas uz eh, Eiropas eh, padomī, lai pastāstītu žurnālistas tēliem, ka Maltā viss ir kārtībā un ka viņu mātei bija tiesības rakstīt pilnīgi visu, ko viņa vēlējās. Kā kaut ko tādu var apgalvot, ja viņa tika nogalināta par to, ko viņi rakstīja. Tas parāda, kā mūsu administrācija darbojas. Tāpat arī viņi centās uh, apmelot mani, un viņi vērsās arī pret Anu Gomešu un visu šo delegāciju. Viņi to turpinās darīt, taču mēs nedrīkstam padoties šai iebiedēšanai. Tieši to mēs šeit darām. Uh, Ja mēs pret to iestāsimies, tad arī neviens nekritīs. Maltai ir jābūt tādai valstī, kur pārbaudas neeksistē tikai uz papīra, kur ties, likumus nevar ļaunprātīgi izmantot un kur žurnālistiem ir tiesības rakstīt, mm, neapdraudot savu dzīvību. Mums vajadzētu saprast, ka Maltas sabiedrību kopumā neraksturo šie ļaundari, un jebkurā gadījumā mēs darīsim visu, lai izmaiņas tiktu veiktas. Paldies, Mecels kundzei, tagad Sīpels kundze, sociāldemokrāti. Paldies! Sākumā vēlētos norādīt, ka mums ir pāna dokumenti, paradīzes dokumenti un kāpēc. Tāpēc, ka žurnālisti labi pastrādāja. Un tieši tāpēc arī mēs izveidojām pāna komiteju parlamentā un cerams, ka līdz eh, nākamā mēneša beigām mums būs arī kāda cita komiteja. Vai eh, tieši pānā un eh, paradīzes dokumentu saturs lika mums norganizēt šo misiju uz Maltu? Nē. Žurnālistes nogalināšana lika mums organizēt šo braucienu uz Maltu, un šeit mums ir jāpēta divi jautājumi. Pirmā kārtā jautājums, kas izriet no visiem šiem dokumentiem, no korupcijas, no naudas atmaskāšanas. Mums ir jāpārbauda, vai tie tikai individuāli gadījumi, vai arī eh, visa sistēma ir sapuvusi, bet eh, pirmām kārtām mūs uztrauc tas, eh, ka mēs vēl ar vienu nezinām, kurš pasūtīja žurnālistu slepkavību. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs vairāk izmeklēšanas, mums ir jāsaprot, kas notiek. Uh, Mums ir jāpārbauda pilnīgi visas jomas, un es ceru, ka mums izdosies norganizēt šo otru komiteju parlamentā. Es arī ļoti augstu vērtēju to, ka Maltas tieslietu ministrs šodien ir mūsu vidū. Esmu pārliecināta, ka viņam noteikti ir savas idejas par to, kā reaģēt uz ziņojumu un eh, to, kas tajā rakstīts. Es gribētu likt klāt vēl vienu jautājumu, un uh, varbūt pat neskatoties uz ierobežoto laiku, viņš varētu mums atbildēt. Varbūt viņš var atbildēt rakstveidā. Tātad man ir divi jautājumi. Ģenerāla prokuratūra nu, ļoti bieži tiek uh, pārbaudīta, to dara Eiropas padomas Greko nodaļa. Es gribētu zināt, kāds ir pēdējais vērtējums. Otrs jautājums jūsu izmeklēšanas um, sistēma attiecībā uz uh, maģistrātu tiesnešiem Maltā? Kā tā darbojas? Vai jūs uh, izmeklējat uh, šīs apsūdzības, ko Dafne Karuāna pieminēja savos rakstos? Paldies, Sipels kundze! Pāna, koordinators Saimons, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsēdētāji! Pagaidīšu, kamēr visiem uzliktas austiņas. Es vēlētos pateikties eh, delegācijai, ko tā ir sagatav... par ziņojumu, ko tā ir sagatavojusi. Mēs atkal šeit redzam ļoti daudz eh, jautājumu zīmju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalību valsti, un to nav pirmā reize, kad mēs eh, pāna komitejas ietveros veidojam šādus braucienus. Uh, Mēs uh, esam norganizējuši arī taks 1 un taks 2 komitejas, kas nodarbojas ar nodokļu jautājumiem, un bieži vien mēs šajās komitejās atklājam, ka dalība valstīs ir vairākas lietas, kas ir jāizmeklē. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments uh, parādītu, ka mums ir jāstrādā mm, izlēmīgi, mums ir jānodrošina. Mm lai atbildes, ko ir uzdevusi Gomešas kundze par Maltu, tiktu sniegtas, un tāpat arī mums ir jāatbild uz eh, daudziem citiem jautājumiem, kas attiecas uz citām dalībvalstīm. Mums ir eh, jāstrādā tīri, eh, skaidri un godīgi, un mums ir arī jānodrošina, lai Eiropas Savienības dalība valstis nodrošinātu tādas pašas tiesības, kādas um, no trešajām valstīm pieprasa Eiropas komisija. Jo īpaši es gribētu šeit norādīt uz nodokļu paradīžu sarakstu. Eiropas komisija šeit paļaujas tikai uz uh, rakstveida apstiprinājumiem, un mums īsnībā jau sen vajadzēja dzēst vairākas valstis no šīs saraksta. Ja runa par Maltu un citām valstīm, kas pašlaik tiek apšaubītas, mums vajadzētu nodrošināt konkrētas kontroles. Mums ir jāsaprot, kas slēpjas aiz šiem jautājumiem. Tāpat arī mums ir jāsaprot, kādus secinājumus mums vajadzētu izdarīt. Un tieši tāpēc ir vajadzīgas šādas eh, precīzas izmeklēšanas, kas mums ļautu nonākt pie konkrētiem secinājumiem. Liels paldies tagad EKR eh, e pana koordinātors Lukiskungs. Paldies, priekšēdētāji! Vēlētos arī pateikties delegācijai, kas eh, devās braucienā uz Maltu. Mums ir jāuzdod kas īsti ir mm, noticis, kas būtu noticis, ja Eiropas parlaments nebūtu nosūtījis savu delegāciju uz eh, šo valsti, mm, lai pētītu skandalozo Dafnes slepkavību. Mēs redzam, ka arī komisijas ziņojumā ļoti skaidri parādās, ka te nav runa par vienu vienīgu noziedzīgu nodarījumu, te ir runa par struktūrālām grūtībām, ar ko Malta saskaras. Tātad šeit parādās dažādi struktūrāli trūkumi, proti tiesiskā aizsardzība nedarbojas, izmeklēšana netiek veikta, tāpat arī pastāv apsūdzības par korupciju un nepotismu Maltā, un ka tas uh, absolūti neatbilst um, tiesiskas valsts pamatprincipiem. Vēl um, arvien vairāk tiek akceptēts tas, ka mm, balsis tiek nopirktas, tāpat arī uh, pilsonību var uh, par ievērojumu summu nopirkt. Mēs redzam, ka te ir runa par struktūrālām problēmām dalībvalstī. Jautājums, kā mēs tālāk rīkosimies? Uh, Eiropas parlaments nav spējīgs uzņemties uh, līgumu sarga funkcijas, galu galā šīs funkcijas piemīt Eiropas komisijai. Jautājums, vai Maltā pastāv prog tik nodrošināts progress? Mums vajadzētu atrast formātu, kā mēs varētu tālāk novērot uh, visus uh, trūkumus, ko esam konstatējuši Maltā. Domāju, ka tas ir pats lielākais uzdevums, un par to mums vēl vajadzētu runāt, lai Dāfnes nāve un visi citi mm, problemātiskie jautājumi, ko mēs esam konstatējuši, netiktu aizmirsti, bet uh, tiem visu laiku tiktu sekots līdzi. Paldies, uh, tagad Alde koordinatora Intvelda Libi komiteja. And, uh, like welcome, uh, one... Paldies, priekšsēdētāji, tiešām sveicu brāļus Karonus Galicijas. Man ir patiesas prieks, ka arī uh, ministrs ir šeit. Jāteic, ka iepazīstoties ar šo atskaiti, tiešām biju šokēta. Mēs daudz runājam šeit par korupciju, bet iepazīstoties ar tām konkrētajām reālajām detaļām, tad uh, tiešām biju šokā man jau likās, ka tādas lietas Eiropas Savienībā mūsdienās nenotiek. Tas viss ir tik tumšs un ļauns, ka uh, slepkavība neizraisa ne mazāko minstrināšanos dažiem labiem. Un tas ir jāatklāj. Uh, mm, ministrs, kurš pats savulaik ir bijis Eiropas parlamenta deputāts, ir uh, ignorējis Eiropas uh, parlamenta aicinājumu, ignorējis ne tikai mūsu kā institūciju, bet Eiropas pilsoņus, ko mēs pārstāvam. Un šī pozīcija ir aplama arī tādā ziņā, uh, ka šī lieta ir ļoti nopietna um, Eiropas Savienībai un mums uh, nāktos uh, to tā neatstāt. Nu, mēs kā ķēde esam tik spēcīgi, cik spēcīgs ir mūsu vājākais posms, un šobrīd Malta ir šis vājais posms. Ko tas nozīmē policijas likumsargāšanas dienestu sadarbībā? Eiropals, nu, mēs nevaram paļauties, ka tā informācija, kas nonāk sistēmā, ir uzticama. Uh, jo eh, sistēmā darbojas šādi cilvēki, kā Maltas eh, afērā, piemēram, iesaistītie figuranti. Mums ir eh, jādarbojas ar tādu patiesu, labticīgu pieņēmumu, ka visi citi ir godprātīgi un labticīgi, nevis ar tādu naivu cerību, ka tas tā ir, labi redzot, kas mm, notiek. Uh, Um, vakar apritēja trīs mēneši kopš uh, šīs baisās slepkavības un rodas jautājums, kas ir panākts izmeklēšanā, vai tie trīs aizturētie uh, ir vispār kaut kā vērti. Es neesmu policiste, neesmu detektīva, bet izlasot ko tādu uh, uh, laikrakstā, man šķiet, ka tā visa ir tāda ērmošanās, tāda šarāde vien. Uh, uh viņu nenogalināja kāds, kurš gribēja viņai nozakt naudas maku. Nē, tā, tā bija politiski pasūtīta slepkavība. Tālāk par šīm zelta vīzām, ko uh, Malta uh, izdāļā. Uh, nu, te mums uh, ir jāatzīst, ka vairākās valstīs eksistē pēc būtības līdzīgas sistēmas, un tūlīt jau arī noslēgšu priekšstādātāju Eiropas Savienībai nāktos regulēt uh, šīs te, uh, lietiņas, tos starp uzturēšanās atļauju jautājumu. Uh, un eh, visu, visa pasākuma apmērus atklās viena atbilde. Eh, cik tas ir ienesis vienas vai otras valsts eh, makā? Šeit mēs nerunājam par Krievijas kaut kādiem pe pensionāriem, sirmām kundzītēm, kas labprāt atpūstos siltākās zemēs. Nē, jā, tolīt, tolīt priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs ir, eh, Maltas, eh, Malta ir lēmusi izbeigt sagatavot igadējo korupcijas eh, pārskatu. Un mans jautājums komisijai ir šāds, ko mēs darīsim, ja šāda igadēja pārskata par korupciju vairs nebūs? Alde, koordinātore pana komitejā. Lūdzu, centieties ievērot jums atvēlēto runāšanas laiku. Citādāk mēs visu, visus nespēsim uzklausīt. Pagāzes kundze, vārds jums. Jā, priekšsādētāji, liels paldies. Paldies parlamenta deputātiem, kas devās šajā braucienā. Paldies par jūsu paveikto, par jūsu pašaizliedzību. Tas, ko esam konstatējuši, ir vienkārši šausmīgi un šis informācijas pieprasījums pār šīm investīciju programmām un visām šīm lietām, mēs to noteikti vēlamies, mēs vēlamies, lai triumfētu atklātība. Un šeit mums ir politiska kompetence par to izteikties, iestāties par taisnīgumu un Tas ir ne tikai mūsu politisks pienākums vai privilēģija, tas ir mūsu morāls pienākums, ņemot vērā ar Dafni notikušo. Uh, nedrīkstam to tā atstāt, uh, atraidīt kā, kā nebijušu vai kā nebūtisku. Mums ir jāiet uz priekšu. Ir jābūt turpinājumam šiem secinājumiem, šiem konstatējumiem mūsu darbs vēl nav paveikts, jo šeit ir runa par uh, struktūrālu uh, kādu uh, pretlikumību sistēmu. Un paldies visiem, tīpaši Anai, kas devās uz Maltu un, un, un uh, sarūpēja mums šos faktus. Paldies! Paldies! Pana komitejas vārdā uh, zaļo koordinātors Gilgorda kungs. Pateicos, paldies eh, kolēģi, paldies par eh, sadarbību aizdītā gada garumā, paldies arī ministram, ir tīpaši Dafne Galī, Dafnes Galīcijas dēliem, kas eh, atrada par iespējumu būt mūsu vidū. Raudzīsimies, kā dot iespēju izteikties arī jums, ja jau reiz esam jūs uzaicinājušos, esat atbraukuši, tad mums ir jādod jums iespēju izteikties. Neatkārtošu to, ko kolēģi jau ir sacījuši. Domāju, ka tas uh, uzskatāmākais, ko konstatējām aizdītajā braucienā. Tas, ka šeit runa nav tikai un vienīgi par naudas atmazgāšanu. Panamas uh, dokumenti atklāja zināmā mērā to visu, bet pastāv daudz plašāka tāda uh, nesodītības sajūtā, uh, balstīta savējo, savējo sistēma, kas klāja Eiropu, kas klāja pasauli, kas definē to, kāpēc tiek slēgti tādi vai citādi līgumi, tiek pieņemti lēmumi par slimnīcu privatizāciju, tiek slēgti līmumi, lēmumi, līgumi par gāzes piegādi, situācija, kurā galvenais tiesas, pārs, tiesas pārstāvis paziņo, ka tiesiskums sarūk Tas uh, liecina par to, ka tiek uh, pirkti, pirkti klaji, brutāli pirkti vēlētāji ar, ar, ar tādiem populistiskiem projektiem. Mums ir ļoti nopietni jāizturas pret uh, šo situāciju. Neksija tāpat arī uh, neveica tātad atbilstoši due diligence principiem eh, pārbaudi pirms, pirms darījuma noslēgšanas, un to tā nevar atstāt. Tā tas nedrīkst turpināties, tāpēc vēršos pie komisijas ar lūgumu to nepamest novārtā, turpināt pētīt, turpināt noskaidrot, un ceru, ka arī parlaments eh, šo darbu turpinās. Un mans jautājums. Uh, ministram, vai jūs varētu lūdzu informēt parlamentu par to, kāda ir bijusi jūsu līdzinājā saziņa ar komisiju? Zinu, ka tāda ir bijusi, jo komisija mm, izskata šīs apsūdzības, un vai jūs līdz ar to varētu mūs informēt par to, kāda ir bijusi jūsu komunikācija ar komisiju pēc būtības, un vai jūs ieskatā sekos kāda reakcija uz, uz mūsu mm, rezolūciju. Paldies! Paldies jums! tiešām atbalstu šo jūsu ierosinājumu, ka mums jādod iespēja izteikties arī Dafnes Karonas dēliem. Arī jūs piedalījāties šai braucienā, tāpēc jums pienācās divas minūtes, un līdz ar to, ja jūs piekrītat, tad jūsu divas minūtes atvēlēšu Dafnes dēliem. Un tagad, vēl lūkojoties koordinatoru sarakstā Kapelas kundze pārstāvot ENF kolēģus. Mikrofonu lūdzu. Tā, nu, kolēģi nevēlas izteikties, tad došu vārdu šī brauciena dalībniekiem. Kasas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji vispirmkārtām vēlos paust savu atzinību kolēģiem par uh, tādu profesionālo izcilību, ar kādu šī atskaita ir sagatavota. Tā ir nepārprotama, tā skaidri norāda uz jautājumiem, kas jārisina. Lielākā rūpe ir, protams, tā, ka uh, amatpersonas augstākajos varas līmeņos ir iesaistīti noziedzīgās uh, norunās un schēmās. Tie, kas ir izveidojuši šīs naudas atmazgāšanas struktūras, joprojām netraucēti darbojas, uh, Viņiem licences joprojām nav atņemtas, tostarp arī šai bankai, kas šo naudu atmazgājusi, un pat tam lāgam turpinām saņemt uh, turpmākus uh, ziņojumus un prasījumus no Maltas finanšu izmeklēšanas vienības, uh, un tie paliek neatbildēti. Šī nesodītības uh, sajūta, uh, visatļautības sajūta ir, ir vienkārši šofējoša. Uh, tās personas, ko Dafne izmeklēja, joprojām ir savos amatos, uh, Uh, darbojas biznesā, Neksija BT joprojām saņem uh, valdības līgumus un ministrs Boniči uh, ir mūsu vidū, bet ko gan viņš mums pastāstīs? Pastāstīs to, ka viņa valdība ir apstiprinājusi kādu jaunu tiesību aktu, kas trauksmes cēlējus aizsargā. Viņš klusēs par to, ka tikai tos, kas um, pūš valdības stabulē un, un pie, pieslienas valdības eh, politikai, un visi pārējie, pārējiem ir aizbāsta mute, pārējie ir apklusināti, uzpirkti. Ministrs mums pastāstīs, ka ir pieņemts jauns lēm, lē, li, li, likums par pašaziņas līdzekļiem, bet Dafnes eh, personīgie aktīvi joprojām ir iesaldēti, viņas ģimene ar tiem nav tiesīga rīkoties Uh, ministrs norādījis, ka augstākās tiesas līmenī tiek uh, izmeklēta šie, šīs apsūdzības, bet neko neteiks, ka uh, premjeras tūlīt pat iesniegs apelācijas sūdzību, lai apklusinātu tās šokējošākās liecības un lieciniekus. Ministrs mums teiks, ka šeit Malta tiek nomelnota un, un, un izvazāta dubļos, bet situācija patiesībā ir pretēja. Paldies! Paldies, Grapīnī kundze! pateicos. Esmu ārkārtīgi pateicīga par eh, man doto iespēju doties eh, kopā ar kolēģiem uz Maltu. Kolēģi jau principā visu ir pateikuši, bet lūk pāris manas pārdomas. Eh, analīzei, tādai refleksijai atvēlētais laiks ir pārmēru īss mm, šaubos, vai spēsim uh, šai atvēlētajā laikā tikties ar visiem, visām personām, kas mūs varētu interesēt. Uh, šai, šai, šai, šai analīzē būtu jāatvēl ilgāks laiks. Piemēram, uh, nesam spējuši ieplānot tikšanās ar visiem pilsoniskās sabiedrības un mēdīju pārstāvjiem, jo nav, es, es vaicāju Maltas ģenerāla prokuroram, ģenerāla advokātam, kāpēc šī izmeklēšana tā velkās gliemeža tempā, nu, un viņš man atļāvās vienkārši neatbildēt. Mūsu jautājumi paliek nesadzirdēti, neatbildēti, neuzklausīti, un Eh, mūs eh, atraida ar, ar tādām formālām, fiktīvām atbildēm, un mums eh, nenāktos piekāpties. Mēs, protams, tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar Mikaelu Degulio, tikāmies Eh, viņš ir Maltas Nacionālistu partijas kanclers arī tajā pat laikā. Nu, nezinu, cik tas ir ētiski. Mēs nedrīkstam eh, te tā viegliprātīgi izturēties pret mūsu Eiropas pilsoņu uh, pamattiesībām un gal galā dzīvībām, jo tika, tikusi nogalināta uh, izmekle, izmeklējoša žurnālista. Tas ir nepiedodami. Uh, mēs uh, it kā tikāmies ar uh, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, bet tas, tas kungs, ar ko mēs tikāmies, pats ilgus gadus bija valdības ministrs iesaistīts vairākos ļoti neglītos korupcijas skandālos. Nu, es nedomāju, ka šeit mums ir, ir jādomā šauri tādās politisko grupu kategorijās. Mums ir visiem vienotā frontē jāiestājas par pilsoņu tiesībām, par pamatiesībām, par atklātību un taisnīgumu valsts pārvaldē. Arī Maltā, jo īpaši. Paldies, nākamais kolēģis, Džordžo kungs, uh, Radži, uh, Hadži Gor Gorgiju. Paldies! Uh, mums jāatzīst, tiešām bija, bija brīnišķīga sadarbība, ļoti efektīvs bija šis brauciens, vismaz organizācijas ziņā, un rezultāti atklājumi mani šokēja. Bet es vēlos norādīt, ka tā nav unikāla, Maltai unikāla nelaime. Tā ir visai Eiropai raksturīga nelaime, sērga, un, mm, ja mēs to nesapratīsim, tad zaudēsim ne tikai Maltu mm, Maltai, protams, ir jāsaved uh, savs, savs, sava saimniecība kārtībā. Uh, banka Pilatus, uh, piemēram, kā gan var pieņemt to, ka šī banka, kurā ir 137 daļu turētāji, sīks kantorītis, bet tāpat laikā depozītos ir fantastiskas, milzīgas summas. Tas, tas nav, nav saprotams. Vēl ko vēlos piebilst? ņemot vērā, kā kolēģi visi jau ir pateikuši, par Mariju Jefimovu. Uh, uh viņa uh, bija šā, ir šī te trauksmes cēlāja, ar, ar viņu mēs uh, sarunājamies Skypā. Kiprā viņa tiek vajāta, apkarota vairāku iemeslu dēļ. Īsti nezinu, vai tas ir kaut kādā mērā saistīts ar to, ka viņa ir uh, trauksmes cēlāji. Es ar Gomešas kundzi jau esmu uzrakstījis vēstuli Kipras ģenerāla advokātam, prasot pastāstīt vairāk, kāpēc pret viņu ir izdots Eiropas apcietināšanas rīkojums, kāpēc viņa tiek vajāta, kāds tam ir pamats. Un Eh, protams, eh, izsaku visdziļāko līdzjūtību eh, Dafnes Karuanas dēliem, kur ir mūsu vidū. Paldies! Tagad vēršos pie tiem pārējiem mūsu komitejas locekļiem, kas ir pieteikušies izteikties kopskaitā. Tādi ir trīs - Bekers, kundze, Zamiča kungs un vēl viena kolēģe. Mekas Bekera kungs, nu, centieties varbūt pat neiztērēt visas uh, divas minūtes, kas teorētiski ir jūsu rīcībā. Jā, priekšsēdētāji centīšos paldies Anai Gomešai par uh, atskaiti, par Maltas braucienu un tie būtiskākie secinājumi, kādus varam izdarīt. Ne tikai runājot par tiesiskumu, naudas atmazgāšanu, uh, bet uh, nu šo acīm redzamo neticamo uh, situāciju, kad ir, ir, ir, ir algots slepkava, kuru tagad aizstāv un piesedz uh, tieslietu struktūras, policija, valdības struktūras. Tas ir neticami. Uh, maltieši ir fantastiski ļaudis, viņi nav pelnījuši uh, šādu pārvaldi, šādu, šādas pretlikumības, un Maltas valdošajai elitei būtu nācies atkāpties no, no, no amatiem jau pirms mēneša un darīt visu, lai korupcija tiktu izmēsta no Maltas varas gaiteņiem. Nevis eh, visi mm, paliktu sēdot savos siltajos krēslos, eh, it kā nekas nebūtu noticis. Tas ir nepieņemami, ka noziedznieki, bandīti ir eh, pārstāvēti, iefiltrējušies varas struktūrās, un bremzē patiesības noskaidrošanu. Un bremzē patiesības noskaidrošanu Panamas dokumentu lietā, eh, citās atklātībā nonākušās eh, lietās. Saku visiem eh, Maltas politiķiem, tostarp jums, tieslietu ministri, Dēvids Kasers Eh, mēs viņu pilnā mērā aizstāvam un jums neizdosies. Aicinu visu diženo Maltas eh, tautu nostāties kājās un teikt pietiek. Un esmu pārliecināts, ka tāda ir parlamenta nostāja kopumā, ne tikai manējām. Fajonas kundze, vārds jums. Pateicos. Vispirmām kārtām liels eh, paldies mūsu delegācijai, kas devās uz Maltu un sagatavoja šo ziņojumu. Uh, Eh, tajā ir eh, neapšaubāmi daudz faktu, daudz eh, objektīvas informācijas, bet arī daudz apgalvojumu, pieņēmumu, kas vēl jānoskaidro. Daudz darba vēl ir darāms. Šis ziņojums, šī atskaita neatspoguļo visu pušu viedokļus un pozīcijas un apsvērumus. Maltas sabiedrība ir ļoti polarizēta, sašķelta, un tas ir fakts, ar ko ir jārēķinās. Ikdienas saņemam kādus, kādas jaunas norādes, kādu jaunu informāciju. Uh, mēs darām, ko spējam, sagatavojot rekomendācijas, taču uh, trūkst simtprocentīgas pārliecības, kā, kā, kā operējam ar patiesiem objektīviem faktiem. Tas ir jādara Maltas likumsargāšanas struktūrām, tieslietu struktūrām. Es tā saprotu, ka uh, Maltas tieslietu ministrs, kas šodien ir mūsu vidū, Uh, ir darījis, ko spējis, bet, nu, jūs saprotat, ka Uh, šīs atbildes nevienmēr ir bijušas uzticamas, nevienmēr uh, tās ir sniegtas, trūkst informācijas par to, kas ir darīts, lai Maltas uh, tiesu sistēmas uh, neatkarīgumu un suverenitāti un neietekmējamību nostiprinātu Maltā uh, vai Maltas tiesas pilnā mērā godprātīgi izmeklē Dafnes uh, slepkavību un vai, piemēram, tā, un arī Dafnes dēli, kurus eh, nesen uzņēmu arī vienā uh, nesenā S&D uh, eh, pasākumā šai pašai namā, uh, tiek uh, uzklausīti un noteikti turpināsim uh, sekot uh, notikumu attīstībai un esam gatavi dialogam ar visām godprātīgām uh, pusēm, kas vēlas patiesības noskaidrošanu. Paldies! Zamita kungs. Jā, uh, Andriju, Metju, uh, puiši, uh, noliecu galvu jūsu priekšā. Jūsu mamma tika nogalināta ne tikai tāpēc vien, lai viņu apklusinātu kā vienu cilvēku, vienu sievieti, kas alaž bezbailīgi ir, ir iestājusies par patiesības nākšanu gaismā, Tas eh, bija uzbrukums mums visiem, mūsu pamatiesībām, runas brīvībai, tiesībām zināt patiesību, tiesībām uz godīgu uh, valsts pārbaudi, pārvaldi. Mēs šodien runājam par plašu eh, koruptīvu sistēmu, Uh, ne tikai Maltā, uh, bet Maltas valdība ir īpaši pie tā vainojama, uh, vainojama bezdarbībā, vainojama piesakšanā, nepietiekamā atbilžu sniegšanā, un Maltas premjera oficiālā atbilde ir tāda, ka viņam rūp tas, eh, ko dara un saka viņa valdības ministri, bet eh, kaut kāds Eiropas parlaments viņu neinteresējot. Nu, tas nav pieņemami. Mums ir jādara viss, lai iestātos par preses brīvību, vārda brīvību. Eh, Maltā, Maltā ir šī nelāgā praksa, ka bankas uh, Uh, Pilatus un, un Henley Partners uh, nedrīkst uh, netraucēti, nesodīti turpināt šāda, šāda, šāda apšaubāmā veidā darboties tirgu apklusinot presi, apklusinot izmeklējošus žurnālistus, briest šī visatļautības atmosfēra, un, un tā tas nedrīkst turpināties. Paldies, paldies, kolēģi, jūs iekļāvāties jums atvēlētajā laikā, tas ir brīnišķīgi, bet, nu, vēršos pie ministra. Jūs rīcībā ir piecas minūtes, lai sniegtu atbildes uz uh, klātesošo jautājumiem un komentāriem. Pēc tam došu vārdu komisijai, kas arī vēlas ko piebilst. Bet komisija aicināšu izteikties tiešām īsi, iekļaujoties divās minūtēs. Tātad Eh, Barnīčī kungs, eh, ministra kungs, jūsu rīcībā 5 minūtes. Lielas paldies priekšādātāji! Un paldies, ka devāt man iespēju šodien ierasties šeit un apspriest ar jums minēto tēmu. Protams, ka piecās minūtēs nevarēšu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Nu, tas ir skaidrs, nu, knapi daļiņu varēšu atbildēt, bet es esmu pieejams, esmu gatavs ierasties šeit vēl atkal atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jums aktuāli. Ja vien jūs to vēlaties, mēs kā valdība esam pa, ar pilnu pārliecību un vēlmi atspoguļot pareizo maltas tēlu, par ko jūs runājat arī šodien, jo tas, ko jūs šorīt, šodien pieminat, tā nav, tas nav reālais maltas tēls, reālā maltas seja, un mēs esam gatavi iesaistīties dialogā, lai tiešām parādītu tādu skaidru un patiesu maltas tēlu. Uh, Nu, vienkārši, lai jūs to izprastu. Pāris dienas pēc briesmīgās slepkavības, kad gāja brojām um, Dafne Galīcija, kas tā šī un šī rīcība šokēja Maltu, Eiropu, visas, un, protams, ka es paužu visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem un varu saprast viņu dusmas un sajūtas un saprotu, kā viņi ir jutušies arī šajās iepriekšējās dienās. Tas visus mūs satracināja līdz sirds dziļumiem. Pāris dienas tātad pēc šīs slepkavības viena no vadošajām avīzēm Maltā nāca klajā ar aptauju par tiesiskumu iestādēs un vaicāja iedzīvotājiem, uzdev iedzīvotājiem jautājumu. Parasti šī avīze ir ļoti kritiska pret valdību. Tā nav tāda avīze, kas valdību slavē un tam līdzīgi. Nē. Un viņi aptaujā uzdeva jautājumu, vai jūs uzticaties Maltas bruņotajiem spēkiem, un 72% teica jā. Viņi vaicāja iedzīvotājiem, vai jūs uzticaties valdībai, 72% teica jā. Viņi vaicāja iedzīvotājiem, vai jūs uzticaties policijas spēkiem, 69% teica jā. Viņi vaicāja, vai jūs uzticaties plašsaziņas līdzekļiem, 51% teica jā. Nu, lūk, tas ir tikai tāds neliels ieskats tajā, ko šī avīze rakstīja. Tie bija šīs aptaujas rezultāti. Un tāpēc, nu, tagad es atgriežos pie šiem ziņojumiem, nu, kur, diemžēl, tāpat laikā nav atspoguļota nekāda izpratne par to, kāda ir dažādo iestāžu loma Maltā. Un tur netiek atbilstīgi aprakstīts iestādes, viņu pilnvars un uh, reglamenti. Kas vēl jaunāk? tie, kas šo ziņojumu sagatavojuši, ir paļāvušies un balstījušies uz rekomendācijām, kas ir vai nu novecojušas, vai vienkārši nekorektas. Tiek izteikta kritika par konstitucionālajām struktūrām Maltām vai par lēmumiem, ko pieņēmas Maltas valdība, lai arī citas valdības, jāsaka, darbojas ar līdzīgām sistēmām un ir pieņēmušas identiskus lēmumus. Valdība ir īstenojusi būtiskas reformas. Man te ir vesels saraksts ar šīm reformām, ko esam īstenojuši pēdējos piecus gadus, un esam apņēmības pilni šo darbu turpināt, darīt to ar apņēmību, ar viedumu un tas, jāsaka, šai ziņojumā vispār, komandēm ziņojumā vispār nav parādīts. Viens no jūsu kolēģiem man vaicāja, es atvainojos, es nevienu nepārtraucu, kad viss uzstājās, un es negribu tagad šeit iesaistīties strīdiņos, es gribu runāt un atbildēt uz jūsu jautājumiem, un esmu gatavs to darīt jebkur, jebkādā vietā situācijā mēs esam gatavi mm, konstruktīvām debatēm, kā valdība vēlamies, lai patiesība nāktu gaismā. Mēs vēlamies atspoguļot šo atbilstīgo patieso maltu seju gan parlamentam, gan es iestādēm. Šeit eh, kāds cilvēks no zāles man vajadzēja, bet ministra kungs, vai jūs varētu pastāstīt man, vai šīs apsūdzības, šīs ļoti nopietnās atsūdzības eh, tiek izmeklēts? Un, protams, ka jā. Maltā pastāv tāda sistēma, kur uh, jebkurš cilvēks ar jebkādu informāciju, kas ir tās rīcībā, var vērsties pie izmeklējošā tiesneša, un šis izmeklējušais tiesnesis tad īsteno izmeklēšanu attiecībā šādas informācijas pārbaudi, ko iesniedz konkrētais pilsonis. Un visi svarīgie jautājumi, visi tie svarīgākie stāsti un apsūdzības, par ko rakstīja arī Dafne Galīcija, šobrīd tiek izmeklēti. To dara tiesu iestādes tas attiecas arī uz ļoti nopietnu apsūdzību attiecībā uz premjēru. Un premj... es atvainojos, un premjērs pats lūdza šo lietu izmeklēt. Un tāpēc, tad, kad jūs sakāt, ka tie, nav šai valstī tiesiskuma, nav atskaitīšanās spēja pārskat atbildības, tad tā tas vienkārši nav taisnība. Jo visi šie galvenās apsūdzības šobrīd tiek izmeklētas, to dara tiesu iestādes, un pēc vainu bijušā opozīcijas vadītāja prasības vai premjera paša prasības. Gribu pieminēt kādu, dažas no reformām, ko esam īstenojuši, jo tā, šī doma, ka šī valdība esot mazinājusi tiesiskumu un tā tālāk, ir vienkārši nepatiesa. Tās ir negodīgi un nepatiesa. valsts esam atcēluši noilgumu politiķu pastrādātiem korumpētības nolikum, no, notikumiem. Respektīvi, lūk, ja um, kāds politiķis tiek apsūdzēts korupcijā, tad viņu visu viņas dzīves garumā var apsūdzēt šajās, um, šajos nodarījumos. Tāpat esam ieviesuši informācijas sniedzēju, jeb trauksmes cēlāju aizsardzības aktu. Un Gomešas kundze, ko es, protams, dziļi cienu, tāpat laikā neizprot, kā tad šis tiesība akts darbojas. Es nedomāju, ka tā ir viņas vaina, jo trauksmes cēlāju aizsardzības tiesību akti Eiropā šobrīd ir ļoti nedaudz, tādu nemaz nav daudz, un Malta varbūt ir viena no dažām vienīgajām valstīm, divu, trīs citu starpā, kam tāds ir. Bet, lai kāds cilvēks saņemtu aizsardzību, viņam ir jāatklāj informācija. Un tas taču ir loģiski tā jau šis trauksmes cēlāja aizsardzības mehānisms strādā, un ja bona fide cilvēks šādu informācija atklāja, viņam automātiski tiek piešķirta uh, aizsardzība. Un Ferisa kunga gadījumā, par kuru man jāsaka arī par Jefimovs kundzi, kas tika pieminēta šorīt, par kuram man bija jāsaka visai liels iebildes personīgi, vēlas saņemt aizsardzību kā trauksmes cēlājs, tāpēc, ka viņš ir paredzējis iegūt imunitāti no, pro, no prokuratūras par nodarījumiem tāda noteikuma ietvaros, kas eh, neļauj publicēt šo finanšu izmeklēšanas vienības informāciju tas iet pretrunā visiem šiem notikumiem, respektīvi, ka ir nedrīkst publicēt informāciju, kas ir konfidenciāli pēc sava rakstura. Feriskungs vēlas šos noteikumus pārkāpt un vēlas izmantot trauksmes cēlā aizsardzības likumu, lai saņemtu imunitāti. Vēlos pieminēt vēl virkni seniem ministra kungs, man tomēr jālūdz jūs, nu, beigt savu uzstāšanos, nu, vēl pāris minūtes lūdzu. Es vienkārši atsakos pieņemt šādu nekorektu ainu attiecībā uz Maltu, kāda te tika mm, uzgleznota par to, ka tur nav tiesiskuma un tam līdzīgi. Esam izveidojuši, piemēram, tiesnešu iecelšanas komiteju. Pirms tam tiesnešus iecēla politiķi tiešā kārtā. Uh, Un tagad esam izveidojuši atsevišķu komiteju, kas sastāv no neatkarīgām personām, to starp galvenā tiesneša, kas nāk lajā ar pamatīgām konsultācijām par to, kas var tikt iecelts tiesneša amatos. Nu, tālūk vēl viena reforma. Turklāt esam īstenojuši arī ceturto naudas atmazgāšanas direktīvu un kapitāla pietiekamības direktīvu. Un tāpēc nav taisnība, ka neesam īstenojuši šo ceturto direktīvu. Esam to īstenojuši tikko tas bija iespējams pēc vēlēšanām, jo, protams, jūnijā šīs vēlēšanas notika, un tagad tā ir daļa no mūsu kopējā eh, regulējošā ietvara. Uh, viena lieta, uz ko gribu no, nu, teikt. Te izskanēja tādas, nu, slēptas apsūdzības, ka Malta, ka, ka Malta sastopoties ar to, ka šeit būtu nopietnas Eiropas vērtība un tieskuma pārkāpums. Nu, to varēja just, jā, cilvēki te mēģina uzstāt uz to, ka, lūk, Malta, lūk, sastopas ar šādu risku, ka nopietnas tiesiskuma pārkāpums tur notiks un tā tālāk. Un te nu man Eiropas parlamentam ir jāsaka, ka gan premjerministrs, gan opozīcijas vadītājs Maltā, abi ir viensprāts, ka tā nav. Vakar pat opozīcijas vadītājs Maltā skaidri un gaiši norādīja, ka viņš ir pret šādu apgalvojumu, ka pastāv nopietnas risks attiecībā uz tiesiskumu pārkāpumu, Eiropas vērtību pārkāpumu Maltā. Viņš izteicās skaidri un gaiši pret to, ļoti skaidri pauda savu nostāju attiecībā uz 7. pantu izmantošanu pret Maltu. Lūk, to es gribēju pateikt šeit, Eiropas parlamentā. Es labprāt gribētu lūgt arī parlamenta deputātus iesaistīties eh, tālākās konstruktīvās debatēs. Mēs esam šeit, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, lai sniegtu uh, jums pat, šādu patiesu priekšstatu par to, kas notiek Maltā un kā tas, ko mēs darām, taisni otrādi spēcina tiesiskumu, jo tas ir mums svarīgi un tas taču ir mūsu demokrātijas pats pamats. Tas ir Eiropas vērtība pats pamats un tas ir arī iemesls, kāpēc tādi cilvēki kā es un visi pārējie, kas strādā valdībā, velta savas dzīves un karjeras, lai Maltu padarītu par labāku, lieliskāku vietu Paldies, Gigold kungs izsakās, viņš nu, vēršas pret visiem šiem konstatējumiem, secinājumiem necienīgā veidā. Es gribētu, lai tas parādās protokolā priekšādātāja runātāja pārstāvds, pārtrauc, lūdzu kārtību telpā. Došu tālāk vārdu uz divām minūtēm, kāpēc Jādas kungam viņš vēl, vēlēs atbildēt uz pāris jautājumiem. Pirmām kārtām, kas attiecas uz naudas atmazgāšanas direktīvu, tā tika transponēta decembrī pagājušajā gadā. Tātad īstenošana ir viena lieta, transponēšana ir kaut kas cits, tāpēc komisija uzrauga, turpina uzraudzīt īstenošanas procesu attiecībā šo direktīvu. Tālāk, kas attiecas uz diviem jautājumiem no Intveldes kundzes viens par pilsoņu investīciju schēmu. Komisija uzmanīgi seko līdz šīs schēmas īstenošanai, kuras ietvaros pie, tiek piešķirta pilsonība. Un, ja tiesību aktā prasīts, ka pilsonības kontekstā šis investoru schēmas ietvaros pilsonība tiek pies, piešķirta pamatojoties uz patiešu saikni starp um, šo pietiekumu iesniedzēju un valsti, tad Maltas varas iestādes ir vienošās par to, ka vienoš... 2014. gadā panāktā vienošanās par investoru ietvaru attiecās uz to, ka pie, pieprasītājiem ir jāparāda, ka viņš patiešām atrodas dzīvo uzturas Maltā un viņam ir saikne ar Maltu. Komisija uzmanīgi sako līdz šai situācijai. Tālāk, kas attiec uz korupciju ir taisnība, ka ikgadējā korumpētības ziņ, ziņojuma vairs nav, bet ir arī taisnība, ka pirmo reizi šogad, un es varu jums to apliecināt, ir bijusi ļoti plaša sadaļa par korumpētību iekļauta valsts ziņojumā par Maltu. Tas noticis Eiropas pusgada procedūras ietvaros. Paldies par uzmanību. Paldies! Un tālāk Gribētu dot vārdu Dafnes Kalonas Galīcijas dēliem. Priecājamies jūs redzēt šeit telpā un komitejas sanāksmē. Jums divas minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Esam pagodināti, ka mums dod vārdu, mēs pat negaidījām, ka tas būs iespējams. Ar brāli abi ieradāmies šodien šeit, lai vienkārši paust atbalstu darbam, ko jau tiesībām esam iesnieguši arī, tie, uzsākuši tiesas prāvu konstitūcijas tiesā attiecībā uz izmeklēšanas informāciju, ko veic valdība, bet mums tas ir svarīgāk, tas ir kas vairāk, ne tikai izmeklēšana par mūsu mātes slepkavību. Tas, protams, ir tas pats steidzamākais, jo mēs ikdienas baidāmies to pierādījumu vairāk vieglāk var pazust, un tie, kas eh, pasūtīja šo eh, slepkavību, ir tie, pret ko izmeklēšana veica mūsu māte. Arī tieslietu ministrs bija tas, ko, par kuru vāca ziņas mūsu māte. Un tad, ja tagad tie cilvēki, ko, mā, ko mūsu māte, eh, māte uzsāka un par ko viņi iestājās, nepazustu. Mums svarīgi, lai par to neaizmirst. Un tas darbs, ko jūs darāt šeit Eiropas parlamentā, šo slogu uz mūsu pleciem atvieglo jūsu ziņojumā, piemēram, un tas ir kaut kas tāds, ko tagad neviens nedrīkst un nevar noliegt. Mūsu mm, māte ir mirusi, bet viņas darbs, nu vismaz caur jūsu darbu, ir spējis dzīvot tālāk. Un ja jūs savu darbu pārtrauksiet, mēs to nedarīsim. Nē, mēs turpināsim darbu, bet tad mums tas būs vēl grūtāk. Un tāpēc mūsu vēsts jums ir šāda. Neļauga. Mums. Uh, šobrīd nav neviena, kas mūs mūsu valstī pārstāv, nu vismaz ne politisko partiju vadības rindās. Un tāpēc mums tā ir valsts, kas kļuvusi arī par tādām sētas durvīm Schengenas zonām. Ehm, pašu pircējiem netiek piemērotas nopietnas inspekcijas, nu, nesen sardzību. Mēs neesam eksperti Eiropas parlamenta darbā, mēs nezinām, kādi instrumenti ir jūsu rīcībā. Jūs, protams, nesat izmeklējoši iestādi, tas skaidrs, bet tāpat laikā jūs izdarāt spiedienu, un jo vairāk spiedienu jūs izdarīsiet, jo lielāka būs iespēja, ka valdībai nāksies atskaitīties un Eiropas komisijai tāpat, un tas var novest pie pārsteidzošiem rezultātiem. Un tāpēc mēs vienkārši mudinam jūs nezaudēs paši esat eksperti visās tais problēmās, ar ko Malta šobrīd sastāv uztopus, bet vienu lietu gan gribu teikt. Šobrīd izmeklējošām eh, vienības tika nopludināti sabiedrībā pēc tam, kad tie tika iesniegti policijai un policija nebija rīkosies. Tāds ir konteksts un tāda ir šī nesa, ko jūs darāt. Thank you. Our thoughts and prayers are with you. Lielas paldies. Protams, es gribētu arī izmantot to, ka Baničīkungs ir klāt. Mēs eh, turpināsim jums uzdot jautājumus. Šeit varbūt netika uzdoti visi jautājumi, bet uz tiem mēs gribam atbildācijām. Tāpat arī mēs vēlamies, lai galvenais tiesnesis ierastos Briselē un apspriestos ar deputātiem. Esam lūguši arī dokumentāciju, nu, no ņēmumi patiešām var darboties kā lobētāji Eiropas Savienībā. Protams, ka mēs turpināsim darbu. Gribēju arī atzīmēt, ka Vienīgais. Mēs eh, devāmies uz Maltu 31. novembrī, 1. decembrī. Priecājos, ka mums eh, ir sniegs. Mums jau pirms 15 minūtēm vajadzēja sākt skatīt nākamo darba kārtības punktu. Teikties mūsu viesiem, tātad Gozdelkungs un Langbakas kundze. Viņiem vajadzētu apsēsties pie prezidija kāda. Mums ir jāturpina sanāksme. Lūdzu, Turpiniet sarunas ārpus uh, zāles. neatkarību centra vadītājs, un tāpat arī es gribētu sveikt Langbakas kundzi, kas ir dzimu vienlīdzības institūta vadītāja. Kā jūs zinat, Tieslietu un iekšlietu aģentūras iz, ir izveidojušas eh, sadarbības tīklu, lai strādātu pie kopējām interesēm. 2017. gada gadējais ziņojums par tīkla darbību gadā Gozelikungs mums pastāstīs par pagājušā gada sasniegumiem. Pēc tam es došu vārdu Langbakas kundzei, kas pašlaik vada tīklu, un viņa mums prezentēs eh, prioritātes sadarbībai, par ko ir vienojušās Tieslietu un iekšlietu aģentūras 2018. Eh, gadam. Langbakas kundze ir klāts veicu klātesošos deputātus no sieviešu komitejas. Tagad eh, vārds Gūzdela kungām. Lūdzu, mēģiniet izteikties īsi, ļaujiet mums ietaupīt laiku, ko jau esam nokavējuši. Septiņas minūtes apmēram jums ir atvēlētas. Paldies! Liels paldies, priekšēdētāji! Labrīt, dāmas un kungi, godām Eiropas parlamenta deputāti! Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs iepazīstināt ar tīkla mm, galvenajiem secinājumiem, strādājot 2017. gadā. Protams, man bija prieks vadīt uh, šo tīklu pagājuši gadu, bet būtu arī jāsver tas, ka tīkls pastāv tāpēc, ka mums ir praktiskas vajadzības sadarbībai, un tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šādu tīklu. Mēs esam ļoti aktīvi darbojušies pagājušajā gadā, un tīkla vadītāja loma ir veicināt sadarbību, kā arī strādāt pie horizontāliem tematiem, un um, vienu no šiem tematiem es jums izklāstīšu pavisam drīz. Uh, Pirmām kārtām es vēlētos jums nodot ziņu no Tieslietu un iekšlietu aģentūru direktoriem. Proti, mēs ļoti augstu vērtējam to, kā šī komiteja vienmēr mēģina panākt labu līdzsvaru starp uh, piemiem resursiem un to, ka uh, no aģentūrām sagaida arvien vairāk. Mēs saprotam, ka mūsu loma tiek ņemta vērā, gatavojot nākamo daudzgadu finanšu plānu. Mums um, ir būtiski domāt par Eiropas Savienības nākotni pēc Brexita, un jo īpaši um, vajadzētu par šo situāciju domāt iekšlietu un tieslietu jomā, ņemot vērā, ka mēs um, esam atbildīgi par vairākiem ļoti konkrētiem tematiem. Uh, Es vēlētos jūs arī informēt, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem visām aģentūrām, kā arī Eiropas komisijai, ir stiprināt uh, savstarpējas sadarbību un datu apmaiņu. Protams, ka tas ir jādara katras aģentūras kompetences uh, robežās un ir jāņem vērā arī jaunie tiesību akti par personas datu aizsardzību ir skaidrs, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Esam nodrošinājuši mm, tehnoloģisko progresu kopā ar pārējām aģentūrām. Nākamais tāds horizontālākas dabas temats ir tas, ka, lai mēģinātu tikt galā ar jaunajām problēmām migrācijas un drošības jomā, un lai mm, atklātu saiknis starp iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem, uh, sadarbība ar trešajām valstīm kļūst arvien nozīmīgāka. Aģentūras pirmo reizi ir norganizējušas tikšanos ar mm, amatpersonām, kas ir atbildīgas par starptautisko sadarbību, lai identificētu jomas, kuras sadarbība varētu būt vēl ciešāka. Tātad tas attiecas uz mm, šiem trīs galvenajiem jautājumu lokiem, ko es gribēju pieminēt. Un eh, tagad Mm, vēl mazliet svaigas informācijas par eh, horizontāliem jautājumu lokiem, ko es gribēju pieminēt. Un eh, tagad mm, vēl mazliet svaigas informācijas par eh, horizontāliem operacionāliem jautājumiem, kas attiecas uz tieslietu un iekšlietu aģentūrām. Pirmkārtām, kiber telpas izmantošana noziedzīgiem nodarījumiem. Un mēs uzskatām, ka ir jāpielāgot tiesību akti digitālajiem laikmetam. Lūk, piemērs. Tad, kad Eiropas un Nacionālās aģentūras cīnās pret eh, kibernoziegumiem, kas pēc savas būtības ir eh, starptautiski noziegumi, ir ļoti grūti notēmos, kaut arī ir panākt zināms progress, aģentūras vēlētos piedāvāt eh, savas tehniskās zināšanas likumdevējiem lai šos eh, trūkumus likumos mēs varētu identificēt un novērst. Ir skaidrs, ka mums tiesība aizsardzības iestādēm ir jānodrošina vajadzīgie rīki. Ir jāinvestē dalībvalstīs, tas jau ir ticis darīts pēdējos gados, bet eh, šīm investīcijām ir jāturpinās. Publisko-privāto partnerību veicināšana, dialogu uzlabošana ir sēju. Šeit EU Lisa ļaus savās tehniskajās sanāksmēs piedalīties arī citām aģentūrām un industrijas pārstāvjiem. Tika runāts arī par mācību problēmām. Mēs redzam, ka mācību aktivitātes ir. Šajā kontekstā mēs saskaramies ar ļoti lielu izaicinājumu. Mums ir jāapmāca arvien vairāk cilvēku. Un šeit nav runa tikai par rīkiem un metodiku, bet ir jādomā arī par piekļuvi aprīkojumam, ir vajadzīgi rīki, kas viņiem ļaut strādāt. Tāpājai jauno ziņojumu, ko pagājuši, kad kopā ar Eiropolu sagatavojām, te ir runa par eh, darknet, par eh, tumšo internetu, kur mēs eh, prezentējam analīzi par vienu no svarīgceļu, tad eh, pagājuši, kad bija ļoti daudz interesantu iniciatīvu. Frontex uzsāka uh, rīku uh, kopumu, rīk, rīku kopuma izstrādi, kas ļautu mums nodrošināt vajadzīgo iejaukšanos par uh, veselības apdraudējumiem migrantiem. Uh, Mēs redzam, ka vairākās nometnēs, vairākās vietās šīs problēmas pieaug. Narkotika apkarošanas centrs, protams, ir ļoti iesaistīts, bet mēs nedarbojamies uz vietas eh, praktiski ar migrantiem. Ir bijuši vairāki, un tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai tiktu izpildīts aprūpas pienākums. Mēs uzskatām, ka šis pienākums ir jāpaplašina un jātiecina arī uz uh, aģentūru darbiniekiem. Pēdējais punkts ir pieņemti standārti, piemēram, infekcijos slimību atklāšanai, skrīningam, veselības aprūpēji. Tāpat arī ir dažādas iekšējās vadlīnijas, kas nevienmēr tiek piemērotas hotspotos vai nometnēs, kad tiek apmācīts eh, aktivitātes, tas viss ir atrodams ziņojumā. Un eh, pēdējais eh, šeit ir redzams fototēls ar mūsu tīkla direktoriem. Es gribētu norādīt arī, ka mm, piedalījās um, ehm, DG Home un DG Justice direktori. Tas bija ārkārt pārstāvēt arī padoma un parlaments. Uzskatu, ka tīkls jau ir gana nobriedis un uh, tā galvenais mērķis ir koncentrēties uz um, aģentūru veicamajiem uzdevumiem. Mūsu mērķis ir labāk palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem. Tāpat arī es priecājos par to, ka savu atbildību par tīkla vadīšanu varu nodot eh, Langbakas kundzei. Viņa ir um, Eiropas dzimuma līdztiesības institūta vadītāja. Esmu pārliecināts, ka viņai ir gana daudz enerģijas un prasmju, lai tīklu virzītu uz priekšu, un es e, domāju, ka tas nāks par labu arī viņas vadītajai aģentūrai. Lielas paldies, Guzdākungs! Sirsnīgi pateicos par jūsu prezentāciju, par to, ka ievērojāt uz atvēlēt uzstāšanas laiku. Paldies arī par e, jūsu paveikto strādājot tīkli ietveros pagājušajā gadā. Tagad došu vārdu Langbakas kundzei. Arī lūkšu jūs. Vispirms es vēlētos jūs padomāt par šo pēdējo fotoattēlu, ko Aleksis jums parādīja. Ja ir runa par dzimumu līdztiesību, mēs arī spriedām par to, ka, ja mēs noņemam nošķ šos deviņus aģentūru vadītājus, tad es esmu vienīgā sieviete. Varbūt jūs labāk sapratīsiet, cik ļoti noderīgs ir mūsu darbs. Pavisam drīz arī Eiropolā būs sieviete, komentē Aleksis. Jā, drīz mēs būsim divas. Es gribētu norādīt, cik svarīgs ir šis tīkls mūsu aģentūrām. Varbūt jūs arī zināsiet, ka esam vienīgā aģentūra, uh, kas nav Lībi kompetencē. Mēs uh, esam atbildīgs sieviešu tiesību komitejai, un, protams, ir ļoti svarīgi nodrošināt sadarbību starp uh, komitejām. Tagad sieviešu tiesību komiteja būs daļa no šī tīkla, vismaz tik ilgi, kamēr mēs vadīsim šo tīklu. Aleksis pastāstīja, ko aģentūras ir paveikušas. Pats svarīgākais ir tas, ka mēs mēģinām pievienot vērtību. Tas attiecas ne tikai uz parlamentu vai komisiju. Tas galvenokārt attiecas uz lietotājiem. Pilsoņiem ir īpaša izpratne par mūsu pienākumiem, un mēs, protams, esam atbildīgi par drošību un uh, tieslietām. Mēs strādājam pie tādiem jautājumiem kā migrācija un drošība, Un mūsu institūts galvenokārt liek uzsveru uz to, ko Eiropieši dara šīs sistēmas iekšienē. Varbūt mēs nevarēsim sniegt tik lielu atbalstu kā citas aģentūras migrācijas un drošības jautājumos, bet mēs turpināsim jau uzsākto. To pieminēja arī iepriekšējie tīkla vadītāji tā kā mēs esam vismazākā aģentūra. Pārējie kolēģi piekrita, ka CEPOL, piemēram, turpinās koordinēt mācību aktivitātes. Mēs eh, mēģināsim vairāk strādāt pie vārdarbības pret sievietēm un dažādiem dzīmumu aspektiem. Frontex eh, turpinās vadīt eh, darba grupu migrācijas un robežkontrolas jautājumos. Tas ir darbs, kas ir jāturpina. Šeit risinājumi vēl nav rasti un, un IT sistēmu savietojamības jautājumiem. Protams, ka darbs turpināsies. Jautājums ir, ko tieši mēs varētu dot. Esmu pārliecināta, ka Lībe komitejai noteikti būs interesanti iepazīties ar mūsu pienesumu. Saprastu, kādas ir atšķirības mūsu starpā. Mums ir jāsaprot, ko Eiropas Savienības politikā varētu iesākt, lai šos pasākumus mēs varētu efektīvi saplānot. Mums ir jāapskatās, kurās jomās atbalsts ir vairāk nepieciešams. Tad ir dzimuma statistika, jo pastāv atšķirības starp vispārējo statistiku un dzimuma statistiku. Mēs mēģināsim nodrošināt mācības un mēģināsim arī atlasīt konkrētas jomas. Līdz šī gada beigām mēs parādīs, kopējā joma mums būs digitalizācija. Protams, ka tā ir prioritāte, tā ir arī Bulgārijas prezidentūras un Austrijas prezidentūras prioritāte, arī viņi vēl strādāt pie digitalizācijas un tehnoloģijām no dzimuma perspektīvas. Mums būs ļoti jums sniegt tādu nelielu ieskatu uh, visos šajos jautājumos. Protams, ka laika nav daudz, bet es arī gribētu norādīt, ka visi aģentūra direktori, tā skaitā Aleksis un mm, visi pārējie vīrieši, kas ir aģentūra vadītāji, Lisabonā mums. Nu, labi, trīs lietas, labas lietas. Uh, Visi, kas vēlas, var, var klausīties man, manis sacītā tulkojuma angļu valodā. Paldies par šo informācijas apmaiņas iespēju. Mēs esam sasnieguši šeit ideālu dzimumu līdzsvaru mūsu prezidijā šobrīd sieviete un vīrietis. Un jūs mums tātad pavēstījāt par aktualitātēm jūsu darbā. Vēlos pieskarties atsevišķiem aspektiem. Pirmkārtām tas, ko jūs sacījāt par jauniem instrumentiem cīņā ar noziedzību. Jūs sacījāt, ka tādi jums ir nepieciešami, lai, piemēram, identificētu kibernoziegumus. Jūs minējāt publiskās privātās partnerības izvēršanu, bet ar to vien manā ieskatā nebūs līdzēts. Kas jums vēl ir padomā, vai jūs plānojat vai, vai vēlaties vēl ko citu? Uh, lai efektīvāk vērstos pret kibernoziedzību, piemēram. Tāpat arī jūs minējāt um, darba uh, apstākļus, uh, aroda veselības jautājumus uh, kam jūs varētu pievērsties, vai jums ir nepieciešamā tehniskā bāze, ir nepieciešams ne tikai regulējums, bet arī um, tehniskā bāze, lai varētu par to objektīvi spriest. Un uh, dzimuma līdztiesība tik tiešām uh, Eh, šai, šī, šī fotografija nu nav nekāds dzimuma līdz eh, tiesības, eh, dzimuma līdzsvar paraugs. Manā uzskatā to tā nedrīkst atstāt. Dzimumu līdzsvars sola tikai ieguvumus gluži eh, antropoloģiski. Mums eh, vīriešiem un sievietēm ir, ir sava, savas eh, īpašas spējas, savi īpaši talanti, un sievietes ir pierādījušas, ka mēs visu spējam labāk. Uh, Uh, un tāpēc pilnīgi noteikti ir jādod iespēja sievietēm izpausties, uh, uh, jo tādā veidā celsies jūsu darba kopējā kvalitāte un efektivitāte, un ceru, ka jūsu, jūsu vadībā, jūsu pārvaldē un jūsu rindās noteikti laika gaitā būs vairāk sieviešu, un mēs visi varēsim priecīgi ziņot savās valstī mūsu pilsoņiem vēlētājiem par to, cik fantastisku darbu veic jūsu struktūras. Paldies! Eh, Bonerkungs, ir efektīva cieša aģentūru sadarbība. Tas tagad ir absolūti skaidrs, eh, ir saprotams, ka tā tagad ir jūsu prioritāte, ka jūs šai virzienā strādāsiet. Visi šie mm, aspekti, jautājumi, ko jūs pasvītrojāt, ir, ir tiešām nozīmīgi, un mums šeit komitejā Lība par to eh, ir jātīva. Ja Paldies, ka uh, runājāt par to, cik svarīgi ir, ir darboties uh, ar tādu plašu vērienu, daudz uh, dimensionāli. Jūs abi to pasvītrojāt. Un trīs komentāri, kas vairāk tā kā ir adresēti MCDDA pārstāvim, jo savulaika iespēja digitālās tehnikas uh, Eh, izmantošana, lai eh, izsekotu un analizētu tam, kas notiek eh, tumšajā internetā, darknetā, kādi darījumi tur tiek veikti, jo tas ir ļoti bīstami. Tātad prom no likumsargu acīm tiek slēgti baisi krimināli darījumi, un mums ir jāspēj tos, tos apturēt. Otram kārtam jautājums par narkotiskajām, nelegālajām eh, narko, narkotisk, narkotis ar šo negribu teikt, ka visi bēgļi un migranti ir jāsūt atpakaļ, jo viņi ir narkomāni. Nē, nebūt. Eh, bet ir, ir būtiski gūt priekšstatu par, par objektīvo situāciju. Runa ir par cilvēku veselību eh, un šeit ir nepieciešams rīkoties. Trešām kārtām efektīvs uh, pamats uh, un stiprā aizmugure jūsu darbībai. Um, Vai jūs īsumā varētu pastāstīt, kā te viss notiek, kā top šis, šis jaunais regulējums, kāds ir progress? Paldies. Paldies, eh, Hedes skundze. Paldies, eh, pateicos eh, jums. Mūsu rīcībā nav daudz laika, droši vien arī jūs būtu varējuši ilgāk, ko mums vēstīt. E, pāris reizes tika pieminēts darknets, e, tumšais internets. Es e, šim jautājumam pievērsos, un, un nu, tās ir šausmas nevaram tāpat arī šos jautājumus atstāt tikai ekskluzīvā FAM komitejas eh, pārziņā. Eh, dzimumu līdzsvaram ir jābūt mūsu visu kopīgai rūpei eh, visās komitejās vienlīdzīgi, vienlīdzīgā mērā. Ir būtiski, lai dzimumu līdzsvars būtu visos darbos, ko, ko mēs darām, kā, kā politiķi, kā amatpersonas, kā uh, profesionāļi. Uh, un ceru, ka reiz pienāks tas brīdis, kad uh, varēsim runāt par patiesu, nevis tādu dekoratīvu vai deklaratīvu uh, sieviešu vīriešu līdzsvaru. Bet, nu, ceļš ir uzsākts. Uh, kā nonākt gala mērķi, uh, nosakot kādas dzimumu kvotas, nu, to ir vērts noteikti izmēģināt. Eh, tas nav peļams risinājums. Eh, tālāk, eh, statistika dzimumu griezumā. Vai pareizi sapratu, ka to arī dzen ir, ir vērts ar dāmu, protams, Labekas kundze, lūdzu. Ah, Nā, nu labi. Jā, par, par mūsu darba priekšmetu, tad, ko mēs, ko mēs cenšamies apkarot, ko mēs cenšamies izmeklēt, izskaust, uh, seksuāla uzmākšanās, vārmācība, uh, šādi gadījumi uh, ES struktūrās. Mums, uh, kā institūcijām, struktūrām, ES dienestiem, ir saistošs uh, šis regulatīvais satvers, uh, visi šie priekšraksti. Mēs drīzāk tā kā vairāk tā ir tā ne Eh, reglamentētajai daļai, kompetentai eh, komponentai eh, pievērsties. Piemēram, konsultantu piesaista, kas, kas te notiek. Nu, mēs tā kā mm, vairāk to visu saprotam, uztveram, bet mums ir jāspēj mūsu pašu konsultantus izglītot, rīkot viņiem mācību kursus par to, cik tas ir svarīgi, lai cilvēki apzinātos, uh, Mm, kā strādāt labāk, taisnīgāk, un mm, tas ir jautājums eh, cilvēku resursu nodaļu eh, atbildīgajiem darbiniekiem, kas, kas plāno eh, personāla politiku, kas lemj par, par paaugstināšanu amatā, par, par, par visu to, kas neapzināti notiek amatpersonu smadzenēs, visi šie stereotipi, vadoties no, no dzimumu stereotipiem šoli priekšā, un, un, un mums ir jāpanāk tāds lūzums, un gaidāmajā ziņojumā izklāstīsim visu to, kas ir aizsākts un ko grasāmies darīt tuvākajā laikā. Uh, Tālāk bija jautājums par narkotiku lietošanu bēgļu un migrantu aprindās. Pagājušajā gadā 28. novembrī šķiet 45 valstis, gandrīz 50 piedalījās un e, pievērsās konkrētai temati, tematikai, proti migrācija un veselība. Šeit e, fantastiski pulkstens 11. E, varēsim sākt balsošanu. morning, colleagues. Let's... Labrīt, kolēģi, turpināsim darbu. Turpināsim tātad sanāksmi. Uh, uh, Ar balsojumu. Pirmām kārtām dokuments, ko skatām vienotās vienkāršotajā procedūrā. Liba koordinātori 11. janvāra sanāksmē nolēma, ka šis jautājums būtu skatāms saskaņa, tātad jautājums par automatiz, automatizēto datu apmaiņu attiecībā uz transporta līdzekļu reģistrāciju Portugālē saskaņā ar m, mm, vienkāršoto procedūru. Tas pamatojas uz eh, padomas īstenošanas lēmumu par to, lai Portugāla sāktu transporta līdzekļu reģistrācijas da, datu automatizētu apmaiņu. Tātad, lūk, vienkāršotā procedūra Došu vārdu tulīt pat referentam Rāo kungam. Viņš bija tātad atbildīgais. Pavisam īsi, Korāo kungs lūdzu. Priekšā tā tā pateicos. Jā, pavisam īsi ar šo lēmumu padomi īstenos tā saukto mm, sākotnējos lēmumu, kas paredz intensīvu sadarbību starp dalību valstīm, lai vērstos pret krimin kriminālu kriminālu noziedzību, pret organizēto noziedzību un tam līdzīgi, nodrošinot automātisku datu apmaiņu par transporta līdzekļu reģistrāciju. Un te runājam tātad lūk par uh, automašīnu numuriem. Portugāla ir īstenojusi visus datu aizsardzības noteikumus un attiecīgos tiesību aktus, tos te arī sasto sadaļu šajā saīsinājumā prūn lēmumā Un, lai panāktu attiecīgo termiņu ievērošanu, nolēmām strādāt arī tikai un vienīgi angļu valodā, lai varētu par šo dokumentu nobalsot straujāk un lai plenārsēdē balsojums varētu būt jau februārī. Cerams, ka parlaments dos savu piekrišanu šim ziņojumam. Un līdz ar to mēs pārliecināsimies, ka dati var dot piekrišanu bez grozījumiem. Vai ir kāds iebildums? Nē, ja ne, tad tādā gadījumā šī procedūra ir izpildīta un mēs esam šo ziņojumu apstiprinājuši. Paldies! Tālāk pārējiem pie desmitā darba kārtības punkta par centralizētas sistēmas izveidu attiecībā tiesību reģistru informācijas sistēmu, jeb ekris. Te lūkšu izteikties tūlīt referentu, vai viņš vēlas runāt. Daltonkungs, jūs esat klāt? Jā, lūdzu. Ja pavisam īsi priekšādātāji, jo zinu, ka visi vēlas pāriet pie balsošana, gribēju tikai teikt paldies visiem ēnu referentiem, kas strādā pie šī faila. Visas grupas šķiet ir pavirzījušās uz priekšu no savām sākotnēm nostājumiem un esam nonākuši pie labas kompromisu pakotnes. Paldies visiem par darbu un, lūk, ar nepacietību gaidam balsojumu. Thank you, Mr. Dalton. Paldies, Dalton kungs. Labi, ķersimies pie balsojuma. 47. grozījums. Sākam balsot. Mēs balsosim elektroniski, tas būs vienkāršāk. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ja, vai visiem viss balsošanas iekārtas darbojas, ir kāda problēma? Nē, ļoti labi. 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 140. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. 142 un 73 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 144 un 145. Identiski. Sākam balsot. Pieņemts. Otrais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 150. Nākamais atkrīt. 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Priekšādātājs saka, ka pieņemts. Bet pārskatījusies. Noraidīts, noraidīts skatījos vienkārši, kas atkrīt tālāk. Tālāk 168. sākam balsot. Jā, identisks 167. par abiem diviem kopā balsojam. Tātad sākam balsot, tagad beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz ir nobalsojis. Izņemiet kartīti. Labi, sāksim balsot vēlreiz. 168, 167 identiski. Beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk. 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. 78. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 185. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 188. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 193. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 194. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 199. un 200. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 202 un 203 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. un 205. sākam balsot, jo tie ir identiski par abiem kopā. Beidzam balsot pieņemts. 206. un 207. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 208. 209. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 210. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 211. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 212. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimti trīspadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais B kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6C grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6D kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 235. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 237. sākam balsot. Beidzam balsot. Līdz ar to, ka vienāds balsu skaits tad noraidīts. 238. ir valodniecisks grozījums, par to nav jābalso tālāk. 239. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 240. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 241. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 243. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 245. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 246. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 254. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 262. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 263. un 264. ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 265. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 266. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 267. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 269. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 271. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 272. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 273. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 274. un 40. ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk septītais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 282. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 285. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 286. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 288. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 289. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 291. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 290. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 292 un 293 identiski. Balsosim par to kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tad eh, tagad 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 294. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 295. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 298. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 297. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 298. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 300. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 301. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 302. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 303. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžets 2. Budžeta komitejas atzinums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 306. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 309. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 310. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 311. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts. S budžets septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 312. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 313. grozījums. Sākam balsot. Mums ir jābalso kopā. 313. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, norādīts. 314. grozījums un uh, budžeta 8. atzinums. Kopā balsosim, sākam balsot, beidzam balsot, norādīts. 315. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 316. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 319. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums - balsojums pa daļām. Pirmā daļa - sākam balsot. Noraidīts. Otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. ne 63. grozījums. 63. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešā kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit devītais un astoņdesmit sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 88. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 92. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Simtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 102. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. 104. grozījums identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. un 106. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to Tagad galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un ja tagad balsosim par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais. Tas ir balsojums par uh, sadarbīgām inteliģentām um, transporta sistēmām. Referente ir Grapīnī kundze. Vai referente ir kas pie, piebilstams? Nē, nav. Tad uh, ir tikai jābalso. Labi, vispirms mēs balsojam par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Pīnī kundze, vai referentē ir kas pie, piebilstams? Nē, nav tad eh, ir tikai jābalso. Labi, vispirms mēs balsojam par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. par 14. grozījumu. 14. grozījums. Tā man saka. Sākam balsot, pēc 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. pieņemta. Tagad 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai mēs kam balsot? Beidzam balsot. Noraidīti. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad eh, liels paldies, kolēģi! Paldies par labo darbu!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 I will ask. Uh, Kolēģi, lūdzu jūs uh, pamest uh, sanāksmes zāli klusiņām, ja vēlaties doties prom, bet pārējos aicinu tikpat apzinīgi ieņemt savas vietas. Mums ir pievienojusies referente um, par nākamo mūsu darbkārtības punktu. Iegadējā ziņām 216 par ES finanšu interešu aizsardzību un cīņu ar krāpniecību. Kolēģi, lūdzu jūs ieņemt vietas. turpināt darbu. 27. jūlijā 17. gadā Eiropas pretkrāpniecības birojas Olaf eh, izdeva savu kārtējo ziņojumu par uh, to, kā Eiropas Savienībā ir cīņa ar krāpniecību, kurā aplūko komisijas un dalību valstu paveikto cīņā ar krāpniecību un uzskaita darba rezultātus budžeta kontrolas, zināmā, norādīto. Un šogad mūsu referenti ir Kudrītskas kundze, un viņa būs tā, kas jūs iepazīstinās ar uh, sagatavoto atzinuma projektu. Bez liekas kavēšanās došu vārdu Kudrītskas kundzei, uh, tik vien kā lūkšu savas sarunas turpināt. Q. So, Barbara, please, the... Paldies, kolēģi. Barbara, vārds tev, skundze. Tas ir atzinums par Žila Parņē eh, kontu pagājušā gada vasarā. Eh, saņemam jauno Olafa atskaiti un ceru, ka mūsu atzinums vērtējums par to būs vērtīgs ieguldījums uh, Uh, parlamenta kopējā rezolūcijā par šo būtisko uh, cīņu. Un vairāki punkti, vairākas atziņas, kas manā ieskatā karef robežu līniju starp uh, dažādām kompetencēm. Olafs, Eirojusts, EPO, tā lai nenotiktu kompetenču sadursmes un pārklāšanās, īpaši pasvītrojot EPO pilnvaras, pilnvaru robežas, tas ļaus mums mm, arī skaidrāk tā Mēs, kā e, Eiropas parlaments, esam šīs struktūras neatkarīguma aizbildņi un aicinu sagadīja ir pielikusi punktu ES pretkorupcijas ziņojuma sagatavošanai, kurš sākotnēji tika solīts reiz divos gados. Manā ieskatā tātad pretkorupcijas cīņa, cīņā tas ir nepieciešami tā ir ļoti nelāra vien pieaug. Tīpaši karuseļu schēma izplatība Eiropas Savienībā pieaug, uh, kur uh, preces un pakalpojumi tiek uh, fiktīvi piesies ilgi, tikt iegriezt atkal un atkal uz ES finanšu interesu rēķina. Ik gadu pārobežu PVN krāpniecība ES budžetam, šanas termiņš ir 1. februāris. Paldies! Paldies, Kudrīts, kas kundze, tagad došu vārdu ēnu referentē Kiniči kundzei. Lūdzu, priekšsēdētāji. Liels paldies kolēģei Kudričkai par viņas apņēmību, eh, tādu neatlēmu rūpīgi sekoju tam, kas notiek ar PIF direktīvu, tam, kā tā top, un eh, tiešām, nu, tie, tie tādi vēsturiski sasniegumi. Uh, Eh, beidzot esam apzinājuši tās kritiski nozīmīgās darba jomas, lai maksimāli efektīvi vērstos pret krāpniekiem, kas apkrāpja ES finanšu intereses. Direktīva tagad ir apstiprināta, bet ir jāiet uz priekšu. Arī EPO, Eiropas prokuratūras izveidi ir, ir lielisks sasniegums. Beidzot, beidzot sākas kāda reāla darbība. ES uh, kļūst uh, suf, suverēna struktūra, uh, tā varžām. Um, tā kā iestrādnes ir labas, sasniegumi ir, ir ar, ar milzīgu potenciālu. Un ceram, ka šie jaunie instrumenti pavisam drīz varēs tikt likti lietā. Diemžēl ar, ar lielu nožēlošanu jāatzīmē, ka uh, praksē sadarbība būs efektīva, visi piedalīsies, eh, tie, kas to nav paspējuši izdarīt, to izdarīs vēlāk. Paldies Kudričkas kundzei par paveikto, vēlos tikai pasvītrot to, ka tiešām dažādiem struktūram, Eiro, Eirojustam, Olafam, EPO ir nepieciešama taisnīgumu eh, konsekvenci eh, lai varētu notikt efektīva cīņa ar, ar tiem, kas uh, iedzīvojas uz mūsu finanšu interešu rēķina. Uh, mums ir jāiestājas uh, ļoti agresīvi par, par mūsu pašu resursiem, par mūsu finanšu liecināta, ka mm, arī tagad turpmākajā darbā visi iesaistītie kolēģi uh, spēs labi, efektīvi sadarboties, ka būs konstruktīvi labi grozījumi. Uh, un uh, mēs varēsim nu, tādu labu pienesumu uh, Makovējas kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos paust gandarījumu par referentes sagatavoto atzinumu projektu. Esmu allaž atbalstījusi PIF direktīvu, atbalstījusi EPO izveidi, savulaik biju tā, tā grupā, kas eh, piedalījās EPO regulas eh, sagatavošanā. Tas ir efektīvs instruments cīņā ar krāpšanu, cīņā ar PVN karuseļiem, eh, kas ir mm, krāpšanās veidi kopā, un pret to mums ir jāvēršas. Tas ir par augstu. Tiešām ceru, ka laika gaitā komisija apdomāsies un. Eh, tad, kad būs laiks vidusposmu pārskatam, divas, eh, lai šī, šī, šīs nelikumības eh, nonāktu atklātībā. Paldies! Tā tika apstiprināta iepriekšējā sasaukumā. Liba komiteja to aktīvi atbalstīja. Cecilija Malmstrēma bija tā, kas, kas ties, ties, tiesību sargājušo dienestu, tieslietu iestāžu sadarbību. Un visbeidzot, visbeidzot, Pazās milzīgas naudas summas, kas paiet garām ieņēmumu dienestiem, kas paiet garām nemanīta uh, budžeta sagādāvāšanai. Šīs uh, plaisas aizlāpīšanai, kas, kas tās uh, uz, pasvītro dažādus akcentus, kaut kādā mērā cīnās ar, ar nodokļu krāpniecību, un tā lai ir mums uh, mācība, šanas pēc uh, atstāti tur, lai uh, blēži varētu sveikā tikt cauri nodokļus nemaksādami. Un tāpēc mums uh, ar, ar, ar pilnu nopietnību varētu prasīt šo, šo intensīvo, intensīvo inten, intensificēto sadarbību mm, stratēģiskai darbībai, to starp jāplāno turpmāki instrumenti, turpmāki uzlabojumi Eh, jāraugās, kā uzlabot egu eh, jaudīgu tādu tiesisko instrumentu arsenālu sadarbībai ar dalībvalstu tieslietu struktūrām, nodokļu